Okay. A kolejny punkt porządku obrad brzmi. E, Paldies par uzmanību. Nākamais punkts ir jautājums, uz kuru jāatbild uh, mutiski. Es rīcības plānu par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošana. Vispirms došu vārdu Lindai jautājuma autorei 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Eh, godātais komisāri, godātais padomas pārstāvi, godātie kolēģi. Šis jautājums, protams, ir Eh, ļoti būtisks. Mēs gribējām organizēt debatas šovakar, jo gribam, lai iesaistītos gan komisija, gan dalībvalstis, lai sieviešu attīstības sadarbība tiktu attīstīta arī turpmāk, lai aktivitātes būtu tiešām nopietni domātas un tiktu īstenotas, nevis tikai tiktu doti solījumi. Eh, Komisijas ir izvērtējusi šo programmu līdz šim un atzinusi, ka rezultāti nav īpaši pārliecinoši. Un ja kaut kas ir pasnieg, panākts, tad pateicoties atsevišķiem cilvēkiem, nevis labai organizācijai. Protams, mums ir kaut kas jāmaina. Diemžēl jāsaka, uh, ka mūsu rezolūcijas projekts, kas aicināja komisiju uh, aktīvi rīkoties, tas ir būtisks politisks signāls, jo um, dzimumam joprojām ir nozīme un sievietēm ir jābūt lielākai nozīmei attīstības sadarbībā. Tāpat mēs dzirdējām, ka baumas, kas izrādījās patiesas, ka komisija vēlas publicēt nevis komunikāciju, bet tādu kā, nevis komunikē, bet tādu kā darba dokumentu, un pēc uh, balss, neraugoties uz mūsu balsojumu komitejā, komisija tieši tā arī rīkojās, kaut gan mēs vēlējāmies uh, cita uh, tipa dokumentu. Uh, varbūt kāds varētu teikt, ka nav nepieciešams īpaši strīdēties par to, kāda rakstura dokuments tiek izstrādāts, bet izvērtējot programmas īstenošanu līdz šim, ir jāatzīst, ka nekādas liekas strīdēšanās šeit nav. Ārējās darbības dienests Briselē un arī citas delegācijas ir, mums ir jāpanāk, lai uh, viņi aktīvāk iesaistītos, iesaistītu sievietes attīstības sadarbībā. Ja komunikē būtu pieņemts, to vajadzētu parakstīt visiem komisāriem. Eiropas komisijas uh, komisija nevēlas aktīvi pievērsties šīs politikas īstenošanai. Tāpēc tika izstrādāts tikai tāds darba dokuments. Bet nu ko darīt? Komisārs Timermans teica, ka viņš esot feminists un pilnībā atbalsta jaunās iestrādes Runājot par mūsu rezolūciju, ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai politika tik īstenota un tai tiktu atvēlēts atbilstošs līdzekļu apjoms. Tāpat, protams, ir jābūt uh, atskaitīšanās sistēmai. Mēs gribam, lai aktīvāks būtu dialogs iesaistītajām pusēm, lai būtu lielāka apzinātība par to, kā, cik sievietes cieš no vardarbības. Jārunā par to, ka sievietēm nav pilnībā nodrošināta pieejamība veselības aizsardzības pakalpojumiem. Komisāra kungs, ko es vēlos dzirdēt? Gribu zināt, kādi ir plāni finansējumam, rīcības plānam, un tāpat šīs debates var izmantot lai atgādinātu par ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Piektais mērķis, kas tika pieņemts uh, Ņujorkā, to var nodalīt, tajā var nodalīt deviņus atsevišķus mērķus. Mums ir nepieciešami dati, uz kuriem, kas ir ticami. Ja mums nav datu par to, kas tiek nodarīts sievietēm, mēs arī nevaram situāciju uzlabot. Es runāju pirmām kārtām par sievietēm jaunatīstības valstīs. Mums ir apņemšanās uh, panākt, lai neviens netiktu aizmirsts, un tagad mums ir īstais brīdis rīkoties. Paldies! Paldies jautājumu autorei! Došu vārdu Nikolā Šmitam, lūdzu. Monsieur le Président. Priekšsēdē, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Cienījamā autora, es vēlos atzīties, arī es esmu feminists. Jo man ir bijusi iespēja iepriekšējā dzīvē strādāt pie attīstības sadarbības, un es esmu pārliecināts, ka attīstība, to ir spējīgs nodrošināt sievietes, to ir spējīgi nodrošināt izglītību un sieviešu ekonomiskā integrācija. Un es domāju, attīstības nākotne ir sievietes. Vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem ir Eiropas vērtība pamatā, tā ir daļa no juridiskā un politiskā ietvara, kāds ir Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība un tās dalībās ir galvenie spēlētāji, kas aizsargā sievietes tiesības un aizsargā šos principus arī ārējās attiecībās. 2015. gads ir ļoti nozīmīgs, jo vienlaikus tas nozīmē, ka mēs pieņemam uh, attīstības programmu laika posmam pēc 2015. gada, bet tas nozīmē arī gads kārt, kopš ANO tika parakstīta uh, konvencija par sievietēm par uh, mieru un drošību, un šī ir arī 20. gads kārt, kopš uh, tika tikus pieņemta Pekinas darbības programma. Un šajā kontekstā Eiropas Savienība un tās dalībās turpina un padziļina savus centienus jautājumā, kas ir viens no prioritāriem. Šī semestra laikā Luksemburgas prezidentūra turpina darbu, kur pēdējo gadu laikā mēs esam īstenojuši padomē dzimuma līdztiesības un attīstības jomā. Un mēs balstāmies uz Eiropadomas eh, mājas secinājumiem par um, sieviešu un vīriešu līdztiesību attīstības jomā. Prezidentūra noteikti raucīsies uz to, lai dzimuma līdztiesības jautājumi būtu uh, Eiropas Savienības uzmanīgs priekšplānā gan iekšējā, gan ārpolitikā. Uh, padomas institūcijās mēs šobrīd sadarbojamies ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī e, komisijas dienestiem un ārējās rīcības dienestiem, lai sagatavot jaunu rīcības plānu attīstības palīdzībai, domājot par sieviešu un līdz, e, vīriešu līdztiesību. Pasaules mērogā ievērojams progress ir ticis panākts vienlīdzības jomā starp dzimumiem un e, nodrošinot sieviešu un meiteņu emancipāciju ir izdevies eh, panākt labākus rezultātus eh, piekļuvai pamatizglītībai un tāpat arī sieviešu ekonomiskā uh, neatkarība palielinās. Šobrīd arī sievietēm ir vairāk piekļuva veselības aprūpei un um, sieviešu mirstība ir samazinājusies, bet uh, progress nav tik straujas, kā mums vēl varbūt labpatiktos. Un tas nav arī um, vienlīdz mērāms visos reģionos un bieži vien arī vienas valsts ietvaros. Ikdienas eh, visur pasaulē tiek pārkāptas sieviešu un meiteņu tiesības. Tām tiek liekta piekļuva izglītībai, eh, tās tiek diskriminētas pieņemot darbā. Darba samaksa ir mazāka par vienoto pašu darbu. Uh, Runa ir arī par vardarbību ģimenē, sieviešu izmantošanu, seksuālu izmantošanu, ģenitāliju kropļošanu. Tātad tie visi ir piemēri, kas mums atgādina par to, cik nozīmīgi ir, lai Eiropas Savienība neatteiktos no saviem centieniem. Tie drīzāk ir jāpastiprina pavisam izlēmīgi. Un šajā ziņā mēs vēlētos, lai jaunais rīcības plāns, kur komisija pavisam nesen ir piedāvājusi, būtu efektīvs instruments, kas ļautu veicināt sieviešu un meiteņu eh, tiesības. Tam vajadzētu uzlabot situāciju, kādā dzīvo sievietes un meitenes, kas šodien joprojām ir eh, diskriminācijas upuri. Uh, Mēs priecājamies par to, ka ziņojums par jaunā rīcības plāna īstenošanu ir obligāti paredzēts uh, un ka tajā tiks iesaistīt visi Eiropas Savienības spēlētāji. Vēl viena inovatīva pieeja ir uh, institucionālais institucionālās kultūras pārmaiņas, kas aicina um, Eiropas Savienības delegācijas uh, domāt par dzimumu līdztiesības jautājumiem eh, arī transversālā veidā visās nozarēs. Turpmāko nedēļu un mēnešu laikā mēs turpināsim aktīvi strādāt padomē, eh, strādājot pie šī dosjē. Šis jautājums, dzimumu līdztiesība un attīstība būs vispārējo lietu padomas darba kārtībā, kurā piedalīsies arī attīstības ministri, un šī sanāksme ir paredzēta 28. oktobrī. Šajā padomē tiks pieņemts secinājumi un jaunais rīcības plāns, lai nodrošinātu vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, Eiropas Savienība un dalībvalstis. Tām arī turpmāk ir jābūt vadošiem šajā cīņā, nodrošinot vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, un es, es varu um, garantēt, ka Prezidentūra darīs visu iespējamo šajā jomā. Paldies! Lielas paldies, ministra kungs, un tagad komisijas vārdā vārds Kristos Stilianīdis kungam. Lūdzu! Thank you, Chair. Dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Esmu šeit savu kolēģu vārdā. Cienījamā Makevens kundze, es ceru, ka atbildēšu uz jūsu jautājumu ar šo nostāju, kuru teikšu komisijas vārdā. Saskaroties ar aizkavēšanos dzimam līdztiesības um, plānu īstenošanas jomā, komisija vēlētos pastiprināt šos centienus vienlaikus paredzot. Um, papildus finansējumu un spēcīgu politisko līderību ārējās politikas jomā, tā skaitā arī starptautiskajā sadarbībā attīstībai. Mēs apstiprinām šos nolūks, pieņemot jauno ilgspējīgo attīstības mērķu plānu. Tieši to komisijas dienesti un Eiropas ārējās rīcības dienesti ir domājuši, uh, nākot klajā ar jaunu ietvaru rīcībai dzimumu līdztiesības jomā un nodrošinot uh, sievietēm uh, pilnvērtīgākas iespējas laika posmam no 2016. līdz 2020. gadam. Paraugoties uz aptvērumu, tas pēc būtības ir ambiciozāks, robustāks plāns nekā līdzšinējais rīcības plāns attīstības sadarbībā, kas pavisam drīz noslēgsies. Un to var redzēt kaut vai paraugoties uz uh, tematisko aptvērumu un geogrāfisko aptvērumu. Tas nozīmē, ka mēs domāsim par šo jautājumu iekļaušanu ārējās uh, politikas jomā, arī tirzniecības un humanās palīdzības jomā, un mēs to piemērosim arī visās uh, partnervalstīs, tā skaitā arī nestabilā situācijā. Mēs eh, domāsim pie jauniem veidiem, kā mēs varētu vērsties pret visa veida diskrimināciju, ļaujot sievietēm piekļūt uh, ekonomiskajiem resursiem un dodot sievietēm pilnvērtīgākas iespējas. Vēlos teikt, ka šis jaunais ietvers ir pozitīvs solis uz priekšu. Un mēs nodrošināsim to, lai komisijas dienas un ārējās rīcības dienas efektīvi sadarbotos konsekventi un arī strateģiski nodrošinot, lai sieviešu un meiteņu tiesības kļūtu par taustām realitāti. Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprinās pavisam drīz mūsu pieeju ar Eiropa, attiecīgiem Eiropa padomu secinājumiem un īstenos centienus Eiropas Savienības līmenī. Es, protams, vēlos aicināt Eiropas parlamentu arī pievienoties šim kolektīvajam uzdevumam, un mēs varam panākt lielāku ietekmi un labāks rezultāts uz vietas. Mums ir jāsaprot, ka izmaiņas sāks jau pie mums, mums ir jāmaina institucionālā kultūra. Vienlaikus nodrošinot uh, attiecīgu līderību visās Eiropas Savienības institūcijās, tas ir izšķirīgi, lai panāktu labākus uh, rezultātus uh, no dzimuma līdztiesības viedokļa. Mums ir jādomā arī par to, lai attiecīgie finanšu un cilvēku resursi būtu pieejami, lai īstenot jauno dzimumu līdztiesības ietvaru. Tā skaitā īpašs atbalsts tiks sniegts uh, mūsu delegācijām, īstenojot mērķtiecīgu apmācību. Šos mērķus ir iespējams arī izvērtēt Šo, jo šobrīd ir runa par 100 miljoniem eiro mērķiem um, tieši, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību. Daudz vairāk tiks tērēts programmā, kas attieksies uz citiem nozarēm un prioritātēm, kā piemēram lauksaimniecība, enerģētika, um, tieslietas un imigrācija. Vienlaikus konsekventi ņemot vērā uh, tieši sieviešu un meiteņu perspektīvu. ir paredzēts izveidot arī jaunu spēcīgu uzraudzības eh, struktūru, lai nodrošinātu to, ka eh, tiek sasniegt rezultāti. Noslēgumā es vēlos vēlreiz apliecināt mūsu pilnīgu apņēmību īstenot šo jauno dzimumu līdztiesības ietvaru un īstenot nepieciešamās pārmaiņas. Mēs ceram, ka iegūsim šī parlamenta atbalstu. Es pats esmu pārliecināts, ka parlaments atbalstīs šo komisijas iniciatīvu. Lielas paldies par uzmanību! Evharisto. Lielas paldies komisāru kungam. Tagad uzsāksim politisko grupu pārstāvju uzstāšanos. Kā pirmais tautas partijas grupas vārdā Davor Ivo Stīrkungs. Paldies priekšēdētājiem. Pirmkārt, es vēlos referenti Lindu Makevanu apsveikt, un es ceru, ka šis priekšlikums gūst atbalstu tādā formā, kādā mēs to pieņēmām devi komitejā. Kādēļ šis jautājums ir tik svarīgs? Un kādēļ ir vērts sastādīt eh, Eiropas komisijas paziņojumu. Katru gadu 14 miljonu mēteņu dodas piespiedu laulībā, 62 miljoni neapmeklē skolu, daudzās valstīs diskriminējuši likumi, diskriminējuši praksē, netiek eh, īstenotas tiesības, piekļuvē resursiem, darba vietām, līdzdalībai politiskajā un ekonomiskajā dzīvē. Dažās valstīs uh, eh, meitenes nepiedzimst, jo ir aborti tikai tādēļ, ka tā, viņas ir meitenes. Bet ir vērts iekodīt sievietēs. 10 do 40, koliko lažu muškarci? 90% ir sliktākā situācija saistībā ar 30-40% sievietēm meitenēm. Bet tikai 10% no meitenēm iet skolā, tad um, pieaug IKP par 3%. Ir runa par to, ka ir jāstiprina sieviešu un meiteņu pozīcija. Tādēļ ja mēs savā rezolūcijā esam skaidri uzsvēruši, ka sievietēm vajadzēja būt ne tikai līdztiesīgām, bet jaunattīstības plānātām ir jābūt centrālajai lomai. Lies paldies tagad eh, sociālas demokrāta vārdā Frunculicas kungs uz trim minūtēm. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Runājot par eh, sieviešu stiprināšanas nozīmi, jāsaka, ka tas ne, ne tikai cilvēktiesību jautājums, bet arī nosacījums, lai sasniegtu ilgspējīgas attīstības mērķus 2017. gada vidustermiņa pārskats par attīstības instrumentiem, tas sniedz labu iespēju novērtēt, kāda ietekme ir programmām, kas ir eh, domātas eh, sievietēm un meitenēm un eh, kā šie līdzekļi piešķiram tikuši izmantoti. Atbalstīt eh, dzimumu līdztiesību, uzlabot eh, veselības jautājumus. Uz lielā mērā tas viss vēl nav sasniegts. Sieviešu atbalsta un dzimuma līdztiesības attīstība daudzās valstīs ir pārlieku lēna. Dzimuma rīcības plāns parāda skaitu nepieciešamību panākt izmaiņas. Mums ir vajadzīga atjaunāta politiskā programma Eiropas ārējas darbības dienestā un komisijā, lai uzlabotu rezultātu šajā laukā. Es īpaši atbalstu aicinājumu stiprināt pasākumus, lai nodrošinātu sievietu līdzdalību organizācijās sabiedriskajās un privātajās sfērās. Cīnīties pret vardarbību, pret sievietēm, novērst augu atšķirības. Tam vajadzētu būt mūsu prioritātēm tuvākajā nākotnē. Mums ir jāveic vairāk centieni, lai vērstos pret eh, diskrimināciju, pret sievietēm, novērst piespiedu laulības, nodrošinātu iespējas uh, izglītoties, saņemt darba vietas un uh, nepiedzīvot apspiešanu. Dzimumu līdziesības rīcības plāns, tam ir arī arijas politikas uh, aspekts, um, cilvēktiesības, arijas attiecības, migrācija, politiskā patvaram piešķiršana. Tas ir, šie principi jāizma, jāizmanto arī kaimiņu attiecību politikā. Šis pamats, kādā veidā mēs sadarbojamies ar trešo valstu valdībām, šeit ir jāpēršas pret izvarošanu kā kara līdzekli. Ir noziedznieki jāsauc tiesas priekšā, un sabiedrībām ir jāpalīdz uh, sievietēm atgūties un izveseļoties. Tam ir jākļūst par kultūru un sociālo vērtību daļu. Tad mēs varēsim sasniegt eh, drošāku un līdztiesīgāku sabiedrību visiem. Lies paldies! Lies paldies deputātu kungam. Tagad EKR vārdā vārds deputātam Braņislāvam Škripekam. Priekšsēdētāja kungs. Patiešām ir ļoti pozitīva, ka Eiropas Savienība palīdz eh, valstīm citur pasaulē nodrošināt eh, līdzsvarības attīstību. Nesen pāvests teica, ka visnabadzīgāko valstu iedzīvotājiem Tiem ir jānodrošina eh, drošība, mājas, zeme. Viņiem nav vajadzīgas nekādas kvotas vai cīņa pret stereotipiem, viņiem vajadzīgas pamatvajadzības apmierināt. Mēs, eh, mums ir jārespektē trešo valstu tradīcijas, mēs nevaram uzspiest viņiem ideoloģiju. Un eh, dzīves modeļus, kas viņiem nav pieņemami. Starptautiskās institūcijas, bet arī Eiropas parlaments tām vajadzētu atbalstīt eh, attīstības iespējas visiem, tam vajadzētu būt pamatmotīvam arī institūcija, kas aizstāv cilvēktiesības, pamatiesības. Jā, paldies. Tagad daudz grupas vārdā. Besēras Basterečas kundze. Paldies priekšādātā. Komisāra kungs. Padoms pārstāvja kungs. Lies paldies, Makevenas kundze. 2030. gada ilgspējīgas attīstības programma nosaka, ka sievietēm ir jābūt vienādās pozīcijās. Sievietes sastāda vairāk nekā pusi no pasaules iedzīvotājiem, bet viņas ir sliktākā pozīcija, kas attiecas uz uh, klimata pārmaiņām un uh, medicīnisko aprūpi, pārtikas pieejama. Tas nav tikai pamatiesības, mums patiešām vajadzētu veidot tādu pasauli, kas būtu ilgspējīga kurā būtu sieviešu un vīriešu līdztiesība. Daudzās valstīs šis mērķis ir parakstīts, un tas ir ļoti ilgtermiņa, uz ilgtermiņa vērts mērķis. Šo rīcības programmu vajadzētu īstenot. Tas būs ietvars Eiropā, lai sasniegtu mērķus, kurus mēs noteicām pirms divām nedēļām. Vardarbībai pret sievietēm jābūt novērstai. Arī Eiropā viena sieviete no trijām ir kļuvusi par eh, vardarbības upuri, psiholoģiskās vardarbības, seksuālās vardarbības upuri. Komisijai vajadzētu parakstīt arī Stambuls vienošanos, runa ir arī par izglītības iespējām, sieviešu un vīriešu līdztiesība ir panākama ar izglītības palīdzību. Tas ir svarīgi visās jomās sievietes un meitenes ir jāatbalsta ilgspējīgai attīstības sadarbībā, ir jābūt pasaules fondam, kas nodrošinātu izglītības iespējas. Lai sasniegtu ceturto mērķi - kvalitatīvu izglītību. Ano, arī notiekusi mērķi, ka sievietēm ir jāpaukstina izglītības līmenis, lai patiešām varētu kaut ko mainīt pasaulē. Jā, paldies. Tagad eh, gojas eh, vārdā Sančes Kādentē kundze. Lies paldies priekšsēdētāji. Dzimuma līdztiesība ir uh, būtisks princips, bet uh, datums sievietēm pasauli tikai uz pusi tik daudz uh, iespējas uh, saņemt apmaksāt darba vietu. Bieži vien sievietes cieši no vardarbības, ko izdara viņu vīri, Līdz plāns parāda, ka ir politiskā griba. Rītdien būs balsojums, ir jābūt augstiem mērķiem, esam pār šo programmu. Mums ir jānodrošina līdztiesība visas politikas jomās, ir tīpaši attīstības valstīs. Visas barjeras, kas aizkavē līdztiesību, sociālās barjeras, ekonomiskās barjeras, eh, nedrīkst arī būt tā, ka nabadzīgāko iedzīvotāju veido galvenokārt ir sievietes. Viņām ir tiesības. arī veikt abortu. Mums ir vajadzīgas komunikācijas iespējas visiem komisāriem, šī programma ir jāatbalsta. Ja citādi sievietes saskarsies ar sliktāku situāciju un būs otrās šķiras pilsoņi vēl ar vienu. Paldies! Paldies. Tagad um, zaļo grupas vārdā Sebastija kungs. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs. Bēdīgi, ka šeit ir tik maz klausītāju tik maz parasti šeit nav, bet jautājumi par sievietēm vienmēr tiek skatīti vēlu vakarā. Tas nav pareizi, jo jautājums ir attiecās uz ļoti daudziem cilvēkiem. Sievietes cieš no diskriminācijas daudzos visās pasaules, visos reģionos un eh, attīstības sadarbībai ir jābūt ļoti kompleksai pieejai. Žēl, ka šis dokuments ir tikai tiek saukts par darba dokumentu un tam nav oficiāla rakstura. Nav skaidrības, kā tiks sagādāts finansējums un pagaidām šķiet, ka mēs runājam tikai par vārdiem uz papīra. Ar to nepietiek. Mēs gribam, lai būtu konkrēti pasākumi, lai tie tiktu arī īstenoti un ir jācīnās par sieviešu vienlīdzību visos līmeņos. Paldies! Tagad ENF politiskās grupas vārdā Stročinskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Jau atkal kāds ziņojums, likumdošanas ziņojums un parlaments ar šo rezolūcijas priekšlikumu eh, nodara kaitējumu šeit cīņai eh, par sieviešu tiesībām. Šajā ziņ, ziņojumā rodat vardarbību pret sievietēm, vienlaiks norādot uz eh, trūkumiem līdzšinējā darbības plānā, jo īpaši, kas attiec uz prioritātēm, sieviešu fiziskās un psiholoģiskās integritātes jautājums. Neaizmirstiet par to, ka runa ir par noteiktiem reģioniem, kuros īpaši vardarbība tiek vērsta pret sievietēm. Varbūt mums pietrūks drosmes, bet galvenākārt šī eh, vardarbība eh, slēpjas um, um, fundamentālā islāma kultūrā. Es vēlos atsaukties uz Brestas eh, mošejas imām teikto, un tas ir. Um, publicēts vairākos laikrakstos, ja e, sieviete iziet ārpus mājas bez galvas segas, viņai nevajadzētu būt pārsteigtai, e, ka vīrieši e, viņu aizskar. Tas nevar būt vēl skaidrāk pateikts, un jūs redzat, ko šīs sievietes piedzīvo šajās valstīs, kur um, laulības tiek uzspiegtas, sterilizācija tiek uzspiesta, tā ir viņa ikdiena. Uh, Mēs nevaram runāt par šīm briesmām, ja mēs nerunājam arī par teroristu organizācijām kā Islāma valsts un Bohu Haram. Teroristu organizācijas ir ļoti spēcīgas, un tajā ir vainojama arī Eiropas Savienība un ASV ar savu īstenoto politiku, kā arī Persijas jūras līča valstis Es pat atgriežos no Sanktpēterburgas, kur notika Eirāzijas sieviešu fórums. Runa bija par eh, dažādu valstu pārstāvēm, eh, nevalstisko organizāciju pārstāvēm, deputātēm. Viņas pieradušās, lai informētu par sieviešu ikdienu savās valstīs. Ehm, šo valstu sievietes, kurās eh, islāma teroristi sēja terorismu, piedzīvo um, milzīgu vardarbību. Un šīs sievietes vēlas, lai mēs viņas, viņām palīdzam viņu valstīs, lai mēs palīdzam viņu valdībām cīnīties pret teroristiem. Šajā ziņojumā jūs pieprasat uh, specifiskus pasākums, lai nostiprinātu uh, seksuālo minoritāšu tiesības LGBT, vai jūs tiešām domājat, ka šīm valstīm, kas ir jaunatistības valstis, tas ir nepieciešams aizmirsties par saviem imperialismu izgudrojumiem? Paldies! Paldies! Tagad vārds Gerlings kundzei uz vienu minūti. Thank you, Mr. Paldies, priekšādātāji! Es pilnībā atbalstu rīcības plānu, par ko mēs šeit runājam. Uh, un gribu arī izteikt atbalstu uh, Makevanas kundzes uh, aicinājumu komisijai. Tas ir tiešām nepieciešams, lai rīcība tiešām būtu efektīva. Um, dokumentā runa ir par to, ka starptautiskajā sadarbības attīstībā sievietēm un bērniem jāatrodas centrā, un rīcībai ir jābūt tādai, lai būtu iespējams īstenot tūkstošgades mērķus. Bet neraugoties uz kopīgo atbalstu, ir lietas, kas man nepārāk patīk attiecībā uz informēšanu un metodoloģiju. Es domāju, ka nauda ir jāiztērē konkrētam darbam. Nezinu, cik efektīva ir pašreizējā iecere. Es atbalstu apvienotās karalistas valdības nostāju, kas iestājas par to, ka praksē ir jāveicina dzimumu līdztiesību. Un tas ir pats galvenais. Paldies! Katrīna Bērdere, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies Lindai Makevenai, paldies par darbu, ko esat izdarījusi. Vienlīdzība, pie tās piedara arī dzimumu vienlīdzība. Tas ir nozīmīgs elements mūsu stratēģijā attīstības valstīs sevišķi šajā gadā, kad mēs strādājam pie ilgspējīgiem attīstības mērķiem. Dzimumu līdztiesībai ir jābūt mūsu stratēģijas uh, centrā. Mēs zinām, kas notiek Nigērijā, ko dara Boko Haram, kas notiek Sīrijā, cik daudz sieviešu tur dzīvo nometnēs, jo ir bēgušas no kara. Tāpat uh, sievietes, kas uh, cieš no vardarbības, tādu ir ļoti daudz. Un uh, Jārunā arī par to, ka sievietēm ir jābūt iespējām veikt abortus arī pēc izvarošanām. Un seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības arī ir jāturpina attīstīt. Sievietēm ir jābūt tiesībām izmantot uh, veselības aizsardzības iespējas. Thank you. Paldies. Goe vārdā Forencas kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji ņemot vērā Eiropas Savienības līgumus un izstrādātās stratēģijas un saskaņā ar ilgtspējīgiem attīstības mērķiem, ko pieņēma ANO, arī mums ir jāīsteno sava atbildība un jāatrod resursi, lai, var, lai varētu sasniegt otro mērķi. Uh, Ilgtspējīga attīstība nozīmē pieeju uh, izglītībai, veselības aizsardzībai meitenēm un citas iespējas, lai sievietes var strādāt profesijās, kurs, kas arī tiek atalgots tikpat labi kā vīriešiem. Uh, dzimuma līdztiesība ir viens no kritērijiem, kas ļauj izvērtēt situāciju un tikt skaidrībā par to, kas jādara pirmām kārtām. Es uh, gribu uzsvērt, ka dalību valstīm, sevišķi dienvidu valstīm, ir uh, daudz darāmā arī reģionu līmenī un ilgspējīgas attīstības ietvaros. Uh, gribu runāt arī par tā saucamo globālo partnerību starp attīstītajām un jaunatīstības valstīm. Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons. Ir divi runātāji. Pirmā, pirmais. Rikardo Santošs lūdzu. Pēc, prezident o eh, plano que vigorou entre. Jā, 2010. un 2005. gada plāns bija tāds, ka bija paredzēts jaunas politikas arī attīstības eh, sadarbībā, bet uh, ir arī vēl dažas situācijas, kurās uh, ir jārīkos intensīvāk un ir vajadzīga citāda pieeja. 2015. un 2020. gada plānam ir jābūt tik uh, ļoti koherentam un saskaņotam. Ir jābūt eh, kultūras pārmaiņām institūcijās. Mums ir jāīsteno sociālie, sociāla politika. Tas attiecas arī uz mūsu lomu pasaulē. Mums eh, dzimumu līdziesība jānodrošina arī citās valstīs. Tā ir jābūt pamatkomponentam šajā jaunajā plānā. Mums eh, mērķis ir jāsa saiste arī ar tirdzniecības politiku. Tā varēs eh, panākt eh, rīcības izmaiņu, attieksmes izmaiņu un panākt lielāku līdztiesību sociālās un ekonomiskās attiecībās. Ah, obrigado. Thank you. Jā, paldies. Tagad eh, vārds Marijas kungam. Paldies priekšādētājiem. Eiropas uh, Savienībai ir jānovērš diskriminācijas starp abiem dzimumiem, ir tīpaši darba vietā. Tieši tāpat arī ir uh, jāstiprina sievietes loma attīstības valstīs, ņemot vērā pasaules ekonomikas krīzi. Arvien rodas uh, diskriminācija pret sievietēm augu līmenī un citos jautājumos. Bieži vien sievietes piedzīvo to, ka viņas ir sliktākā situācija, piemēram, darba vietās. Grieķijā ir nesti ļoti lieli upuri tāpīs programmas dēļ. 30,6% no sievietēm, 20% ir dzīvo nabā. Šeit patiešām ir jāraugās, kādēļ ir uh, atšķirības samaksā. Pasaulē jārada vienlīdzīga sistēma abiem dzimumiem, ir jāstiprina sieviešu tiesības raugoties uz maternitāti, ir tīpaši darba vietā. Paldies! Paldies Notis Marijas kungam. Tagad vārds komisijas pārstāvim. Stenādas kungam. Thank you so much, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos eh, pateikties kolēģei Lindai Makevenai par savu apņemšanos strādāt pie šī izaicinājumiem bagātā jautājuma. Un vēlos arī no sirds pateikties par šīm auglīgajām debatēm, kas pierāda mūsu kopīgās nostājas un mērķus, cenšoties uzlabot sieviešu un meiteņu dzīves apstākļus. Es ceru, ka mūsu jaunajā darbības ietvarā jūs radīsiet atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem, un mēs turpināsim īstenot šo plānu. Es vēlos pateikties jums visiem par jūsu iesaistīšanos šo jautājumu risināšanā, jo iepriekš šogad, kad atzīmēja 20. Eh, gadu eh, Pekinas eh, platformai un 50. Gad, 50. gada dienu ANO rezolūcijai par sieviešu mieru un drošību. Mēs esam pieņēmuši jaunu plānu ilgspējīgai attīstībai un nevajadzētu piemirst ne par vienu, jo īpaši par sievietēm un meitenēm, ja drīkstētu piebilst. Šis ir jauns visaptverots ietvers ar jauniem mēķiem un ambīcijām, un tas nostiprina arī to, kāda loma ir sieviešu līdztiesībai un sieviešu pilnvērtīgām iespējām, kas ir ļoti izšķirīgas, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies pirms eh, pāris nedēļām Ņujorkā, mēs arī turpmāk eh, centīsimies nodriešināt sieviešu un mēdeņu tiesības visur. Lai viens varētu izmantot savu potenciālu un Um, dod savu vārdā uh, taisnīgākas uh, sabiedrības izveidošanā. Eiropas Savienības ārējās rīcības dienests ir apņēmības pilns uh, padarīt šo mēķi par realitāti, efektīvi īstenojot jauno dzimumu līdztiesības ietvaru sadarbībā ar visām Eiropas Savienības institūcijām, dalībvalstīm, partnervalstīm, pilsonisko sabiedrību, organizācijām, starptautiskajām organizācijām, uzņēmējiem. Uh, un visām citām ieinteresētajām pusēm. Un, protams, eh, ka mēs kā komisija rēķināmies ar Eiropas parlamenta atbalstu, kā mūsu izšķirīgā partnera atbalstu. Lielas paldies par uzmanību! Evharisto, uh, thank you much indeed. Lielas paldies komisāru kungam. Līdz ar to noslēdzam debates par šo jautājumu.